Okay, friends, uh, uh, we'll uh, proceed with our meeting uh, and. Uh, Sāksim darbu. Man ir liels prieks, ka pie mums ir ieradusies komisijas pārstāve Adriana Sukova, ģenerāldirektora vietniece. Viņa mums pastāstīs par Eiropas sociālo fondu plus. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Mēs par to runājam savā ikdienas darbā. Un, protams, mūsu komitejas locekļiem tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums uh, ir, protams, jāstrādā pie likumdošanas, kas attiecas uz nodarbinātību, sociālajiem jautājumiem. Tas mums ir ļoti svarīgi. Paldies, eh, Sukaus kundze, ka esat ieradusies, un tagad uh, došu jums vārdu. Thank you very much, uh, Ms. Chairperson, and uh, dear uh, members. Paldies, priekšsēdētājs kundze parlamenta deputāti. Savā prezentācijā es sākumā gribēju pieskarties tādiem vispārīgākiem jautājumiem, kā mēs ES, ESF plus izveidojām un kādēļ. Pirmām kārtām tehnoloģijas, produktivitāte, digitalizācija ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi un arī, protams, profesionālo dzīvi visi visos līmeņos apzinās, ka mums ir jāparūpējas par mūsu darba ņēmēju pielāgošanos jauniem apstākļiem, jo globalizācija, tehnoloģiskā attīstība, digitalizācija rada gan iespējas, gan arī riskus. Mēs vēlamies, protams, radīt arī tādu tautsaimniecību, kam ir maz izmešu un kas ir noturīga. Nodarbinātība pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībā ir pieaugusi, bet joprojām ir arī uh, daudz uh, ilgtermiņu bezdarbnieku, kā arī daudz jauniešu, kam nav darba vietas. Dažās dalību valstīs šīs problēmas izpaužas spilgti. Uh, Tādēļ mums ir pret šīm problēmām jācīnās, ir sevišķi jācīnās ļoti aktīvi pret jauniešu bezdarbu. Neskatoties uz to, ka ar 13. gada rādītājiem, saskaņā 13. gada rādītājiem šie uh, skaitļi ir pazeminājušies. Piemēram, toreiz bija 24% jauniešu, kas bija bezdarbnieki, un tagad šie skaitļi ir tikai 15%. Tomēr nestoties uz šo uh, lejupslīdi, joprojām ir dalība valstis, kur ir uh, vēl vairāk bezdarbnieku nekā 13. gadā. Uh, arī jaunieši, kas ne strādā, ne uh, mācās universitātē. Mums, protams, kaut kas ir jādara lietas labā, mums ir jāparūpējas, lai visi varētu mūs atbalstīt šajā darbā, samazinot jauniešu bezdarbnieku skaitu, piedāvājot viņiem labāks nākotnes izredzes. Gribēju pievērsties arī sociālajai situācijai dalību valstīs. Cilvēki, kas riskē kļūt nabadzīgi, viņu skaits ir samazinājies no 2012. līdz 2015. gadam, bet 16. gadā bija 118 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā, kas ir uz nabadzības sliekšņa riska, un joprojām dalība valstīs pastāv arī uh, liela nelīdztiesība. Ir e, visai lielas e, atšķirības starp dažādām dalību valstīm, ir e, tādi reģioni, piemēram, Eiropas 15 uh, valstis, pilsētas un tālāk S13, piemēram, Horvātija, kur ir daudz lielāks risks kļūt nabadzīgam, ja jūs dzīvojat lauku reģionos nekā pilsētā. Situācija sociālā plāksnē ir ļoti neviendabīga, sarežģīta, ir arī minoritātes, kas pārāk bieži tiek atstumtas, kam ir daudz augstāks risks ciest no sociālās atstumtības. Visu beidzot ir jāpiemina arī politiskie izaicinājumi, tādi kā demografiskā situācija dalība valstīs. Uh, ir aizvien vairāk darbinieku senioru, rodas jauni ģimenes modeļi un ir arī trešo valstu pilsoņi, kam ir iespējas uzturēties Eiropas Savienības teritorijā No 14. līdz 17. gadam 1,7 miljonu trešo valstu pilsoņu saņēma likumīgas uzturēšanās atļaujas ES dalību valstīs. Tādēļ ir arī jāpielāgo darba tirgus politika šīm jaunajām vajadzībām, lai šie cilvēki, kas ir vai nu migranti, vai arī pārstāv kādu minoritāti, varētu integrēties darba tirgū. Tādā veidā mēs arī varētu labāk vērsties pret eh, nevienlīdztiesību un diskrimināciju un palīdzēt šiem cilvēkiem labāk iekārtoties darbā. Es gribēju arī pieminēt Eiropas Savienības um, dibināšanas 60. gadskārtu, ko atzīmējām pērn. 17. gadā dalību valstu pārstāvi un ES līderi um, apņēmās strādāt, uh, lai veidotu sociālu Eiropu. Tas ir ļoti būtisks uh, politiskās attīstības pavērsiens. Mēs arī sagatavojam balto grāmatu par Eiropas nākotni, ko papildināja pieci uh, tā sauktie pārdomu dokumenti, kur mēs arī ieskicējām Eiropas nākotni, kāda tā, kādai tai vajadzētu izskatīties tieši sociālajā plāksnē. Pērnējā novembrī Gēteburgas samitā tika arī panākt vienošanās par Eiropas sociālo pīlāru, par sociālo tiesību pīlāru, kas tagad tiek eh, ļoti bieži pieminēts eh, visās institūcijās, eh, politiķi par to bieži runā, un mēs uzskatām, ka tam ir jākalpo par tādu kā kompasu ceļā uz sociālāku Eiropu, lai panāktu godīgākus darba apstākļus, kā arī labākas iespējas profesionālajā dzīvē. Pielērā noteiktie principi un tiesības ļoti cieši sasaucas ar uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem, uh, ko 2015. gadā nosprauda ANO. 2. maijā komisija um, uh, sagatavoja savu DFS uzmetumu no 2021. līdz 2027. gadam. Šajā priekšlikumā var ļoti labi um, saskatīt uh, tos resursus, kas ir atvēlēti Eiropas sociālajam fondam. 122,2 uh, miljoni eiro. Ir arī uh, globalizācijas pielāgošanās fonds. Jūsu komitejai uh, tas ir ļoti labi pazīstams. Tas ir ārpus DFS struktūras, un tam būs arī vēl noteikti augstāki griesti - 225 eiro, miljonu eiro gadā, un vēl papildus līdzekļi, ja tas būs nepieciešams. Šeit ir uh, tā strukturēti eh, redzams, kā tiks sadalīts ESF plus budžets un kādi ir galvenie izdevumi, kāds ir galvenās izdevumu jomas. 1,2 miljārdi eiro eh, tiks eh, piešķirti investīcijām, investīcijām tieši, lai varētu atbalstīt mūsu pilsoņus. Un būs arī uh, kopīgā šī instrumenta pārvaldība dalību valstis asignēs finansējumu, ņemot vērā savas nacionālās prioritātes, kā arī um, īpašās individuālās vajadzības, ņemot vērā valstīm domātos ieteikumus. Mēs pieprasām Es tādēļ arī pieminēju sākumā šos politiskos izaicinājumus. Tātad mums ir jārunā par sociālo iekļaušanu, jācīnās pret nabadzību, tādēļ piedāvājam vismaz 25% no ESF atvēlēt cilvēku sociālajai iekļaušanai. Vismaz 2% ir, no šīs summas ir jāparedz viss vārīgākajām eh, sabiedrības grupām. Kā, un tie ir bijuši 4% eh, līdz šinējā eh, finansiālās plānošanas programmā. Jādomā arī par izglītību, par profesionālo apmācību. Uh, budžets ir uh, sadalīts, uh, domājot par konkrētiem mērķiem, par konkrētām vajadzībām. Mēs ņemam vērā, ka ir arī dalība valstis, kurās ir, piemēram, akūtākas vajadzības salīdzinājumā ar caurmēra situāciju Eiropas Savienībā. Ir valsts, kur ir augstāks jauniešu bezdarbs, tādēļ tur ir arī vairāk jādomā, vairāk līdzekļu jāatvēl gan jaunu uzņēmumu dibināšanai, gan arī profesionālajai un arot izglītībai. Ir arī eh, tādas dalība valstis, kur jauniešu bezdarba rādītāji ir zemāki par caurmēra rādītājiem ES, eh, nu tad ir jādomā, kādas tur ir galvenās prioritātes pirmo reizi ESF Plus ir atvēlējis īpašu budžeta līniju autonomajiem reģioniem un reģioniem ar vismazāko iedzīvotāju skaitu. Tie ir 400 miljoni eiro mēs saprotam, ka visperifērākajos reģionos situācija ir īpaši sarežģīta, un tur ir jāstrādā smagāk, lai varētu īstenot visas prasības, kas ir jāīsteno varbūt eh, reģioniem ar centrālāku atrašanās vietu. Mēs arī eh, domājam par tādām transnacionālām aktivitātēm, ko varētu eh, pārvaldīt centralizētā veidā. Eh, šeit ir paredzēti 200 miljonu finansējumu. Tas ļoti cieši sasaucas ar um, mūsu mērķiem, kas ir nosprausti nodarbinātības un uh, sociālās iekļaušanas uh, uzdevumu veikšanai. Mēs eh, domājam, ka ir iespējams eh, arī īstenot tādus eh, daudzgadu projektus, kam būs ļoti konkrēti mērķi. Es jau pieredzēju tiešās pārvaldības ieguvumus, ņemot vērā ESF plus pārvaldību, ir jāizmanto sinerģijas iespējas un kopīgiem spēkiem bieži vien ir iespējams paveikt vairāk. Ir arī paredzētas tādas investīcijas, kas attiecas tieši uz uh, iedzīvotājiem. Uh, mēs varētu šeit iekļaut arī uh, jaunas programmas un jaunus projektus, cieši iesaistot mūsu kolēģis arī no veselības ģenerāla direkcijas, domājot par projektiem, kas um, skar tieši sabiedrības veselību. Un mēs esam arī apzinājuši galveno mērķu auditoriju, kas varētu būt ieguvēji pateicoties šādu projektu īstenošanai. Pieci uh, fondi tiek sapludināti kopā, izveidojot ESF. Mēs arī uh, esam uh, izstrādājuši vairākus mērķus, domājot par jauno finansējumu plānošanas programmu. Vēlamies uh, labāk izmantot uh, dažādu fondu uh, labāku tādu saspēli. Mēs domājam arī par kohēzijas politikas eh, mērķu labāku iepludināšanu šajā kategorijā. Pašrei mēs arī domājam, kādi ir bijuši galvenie izaicinājumi, sarežģījumi šajā plānošanas periodā. Uh, mēģināsim izvarīties no kļūdām nākotnē, lai finansējumu saņēmēji varētu šos līdzekļus izmantot visproduktīvāk. Vēlamies samazināt programmu skaitu, uh, Uh, sapludinot kopā piecus fondus. Uh, es domāju, tas būs iespējams. Tā varēs samazināt uh, programmas salīdzinājumā ar pašreizējo DFS. Tagad ir 58 fondi un nākotnē DFS būs 37 fondi. Tādēļ šis papildinošais efekts būs nu no dienu liels ieguvums un kopīgiem spēkiem. Uh, ja visi fondi ir zem uh, viena numta, tā, ja tā var teikt, uh, mēs varēsim arī panākt vairāk un efektīvākā veidā. Pieci fondi uh, ir izveidoti domājot par 11 mērķiem, kas uh, tiešā veidā ir um, sasaistīti ar pīlāra galveniem principiem. Šajā attēlā jūs eh, redzat, eh, uz kuriem fondiem attieksies eh, tiešā pārvaldība, uz kuriem kopīgā pārvaldība. Ja runājam par ESF plus regulu, gribētu minēt, ka ir tādi noteikumi, kas pirms tam bija sadalīti pa četrām atsevišķām regulām. Visus šos mērķus, principus uh, mēs uh, vēlamies iekļaut vienā regulā, tātad, lai viss, kas attiektos uz ESF, būtu atrodams vienā vietā īstenošanas noteikumi ir uh, kopīgo noteikumu regulā, bet ESF plus regulā ir noteikts uh, kas ir jāievēro investējot uh, tiešā veidā, investējot iedzīvotājos, viņu izglītībā. Un tur ir minētas visas aktivitātes, kas tiks finansētas no šī fonda līdzekļiem. Pirmām kārtām tiek domāts par Eiropas sociālo tiesību pīlāra labāku īstenošanu. Uh, Eh, īstenojot nodarbinātības vadlīnijas, kā arī ieteikums, kas attiecas uz valstīm, uz atsevišķām valstīm saskaņā ar Eiropas pusgada procesu. Īpaši daudz uzmanības tiek pievērsts eh, dažādām prasmēm, iemiņām, sociālo iekļaušanu un uh, vienkāršotu pieeju sociālo inovāciju programmām. Mums arī ir, protams, jāparūpējas par uh, labu veseli, sabiedrības veselības aizsardzību visā Eiropas Savienībā saskaņā ar šiem sociālā pīlāra mērķiem. Ir jādomā par politiskajiem mērķiem, veidojot sociālāku Eiropu, garantējot augstākus nodarbinātības rādītājus un sociālo iekļaušanu. Ir arī atsaucis uz migrantiem domājot eh, par īpašām eh, programmām, kas ir domāts tieši viņiem, lai viņi varētu labāk integrēties ES darba tirgu. Uzskatām, ka pateicoties ESF plus varēs labāk sasniegt dažādus specifiskus eh, nodarbinātības mērķus, izveidojot arī zaļāku, mm, zamāku izmešu Eiropu, zamāku izmešu tautsaimniecību. Kādi ir šie īpašie mērķi? Tos var uh, sadalīt trīs grupās. Pirmām kārtām tie mērķi, kas attiecas uz nodarbinātību. Mēs vēlamies, lai piekļuve darba tirgumu visiem būtu vienkāršāka, godīgāka, vēlamies uzlabot arī uh, situāciju darba tirgu, uzlabot institucionālo ietvaru, uh, garantēt, lai būtu vienkāršāk savienot darba un personīgo dzīvi, piedāvāt pietiekami daudz eh, bērnu dārzu, labāks eh, bērnu aprūpas centrus. Jādomā arī par izmaiņām darba tirgū, ka ir vairāk vecāku gadagājumu cilvēku, kas joprojām strādā. Tas ir viss jāņem vērā, ir arī jāpielāgo darba vietas šīm jaunajām prasībām un jaunajiem izaicinājumiem. Ir jābūt līdztiesīgai, godīgai piekļuvēji izglītības un darba iespējām. Uh, Jāņem vērā arī digitālās iemaņas, pēc kurām pieprasījums aug katru dienu, un es domāju, ka gandrīz katrā darba vietā tās būs nepieciešams nākotnē. Ņemot vērā šīs, šos jaunos mērķus, ir jādomā arī par izmaiņām, par to, kā ātrāk pielāgoties šai mainīgajai pasaulē, arī darba tirgū. Uh, Ja runājam par sociālo iekļaušanu, kas ir šī trešā grupa, mēs vēlamies veicināt uh, sociālās iekļaušanas programmu īstenošanu dalību valstī, arī labāk integrējot darba tirgu minoritātes, marginalizētas grupas, piemēram, romus un migrantus. Ir jābūt uh, pieejai uh, uh, visiem galvenajiem. Uh, sociālajiem pakalpojumiem, par normālu samaksu. Ir šie cilvēki jāintegrē arī sociālajā, dim, sociālā dimensijā, ņemot vērā visus tos mērķus, kas ir noteikti ESF plus regulā. Gribēju pieminēt arī horizontālos principus, par kuriem joprojām tiek runāts Pirmām kārtām ir jādomā par dzimumu uh, līdztiesības garantēšanu, antidiskrimināciju, vienlīdzīgām iespējām. Mēs arī vēlamies uh, panākt to, lai uh, būtu iespējama veselības aprūpe uh, ne tikai uh, stacionāri slimnīcās un poliklinikās, bet lai arī būtu vienkāršota uh, ģimenes. Uh, locekļu aprūpēšana arī mājās, lai cilvēki, kam ir kādas problēmas vai invaliditāte, varētu justies kā pilntiesīgi sabiedrības locekļi. Mēs eh, neatbalstīsim nevienu eh, programmu, nevienu aktivitāti, kas varētu veicināt segregāciju un sociālo atstumtību. Tādēļ, eh, īstenojot programmas, vienmēr tiks ļoti rūpīgi ņemti vērā visi šie papildvērtības komponenti. Es vēlētos arī uh, uzsvērt, kādas būs galvenās izmaiņas, ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru būs tāds labāks sadalījums, domājot par konkrētiem izaicinājumiem, konkrētiem uzdevumiem, būs vairāk elastīguma, nebūs vairāk par piecām investīciju prioritātēm, tagad ir tikai divi, divas prasības, divas prasības attiecībā uz konkrētiem projektiem, kas jāfinansē. Mums ir jādomā arī, kā labāk cīnīties pret sociālo atstumtību nabadzību un nabadzības risku. Dalību valstis kopīgi ar komisiju lēms par papildus finansējumu, ja tas būs nepieciešams, ņemot vērā dalību valstīm izteiktos ieteikums un apzinātos izaicinājumus, kas ir specifiski katrai dalību valstī atsevišķi. Mēs vēlamies arī vienkāršot uh, fonda izmantošana, ja, piemēram, ir eh, jāfinansē programmas, kas veltītas visvārīgākajām sabiedrības grupām, īstenošanas mērķi šeit būs daudz vienkāršāki, un uh, programmu galvenais raksturs tiks saglabāts. Is... Mēs arī iepērkam um, vajadzīgo aprīkojumu, kas mums ir nepieciešams, un arī, lai ievērotu uzraudzības prasības, mēs ievērojam, esam samazinājuši, uh, palielinājuši indikātoru skaitu no, uh, samazinājuši indikātoru skaitu no 4, 4 uz 23, un dalības valsts tagad var izmantot atbilstošus datu reģistrus un atbilstošus um, avotus. Mēs uzskatām, ka ar šādām vienkāršošanām programmu īstenot būs un arī uzraudzīt vieglāk nākošajā periodā. Tematiskā koncentrēšanās sastāv piemēram no tā, ka atbilstošas summas tiek piešķirs no SEF plus eh, resursiem atbilstoši dalītajai pārvaldībai, lai valstītu uh, programmas un izpildītās prasības, kas e, iekļaujas es semestri atbilstoši valstu ziņojumu. Mēs arī saskaņojam atbilstoši ESF plus resursus. Tas pamatosies uz 2019. gada Eiropas semestra dokumentiem. 2024. gadā būs e, šis programmas vidustermiņa izvērtējums, tad arī zināsim, ar kādiem izaicinājumiem saskars dalība valstis. Un tad mēs varēsim atbilstoši rēģēt uz viņu vajadzībām. 25% ir veltīti sociālās iekļautības programmai, un 2% vismaz, lai risinātu mm, trūcīgo cilvēku problēmas atbilstošos gadījumos tas var iekļaut arī um, atbalstu sociālajai integrācijai, īpaši masturīgiem cilvēkiem. Un esam paredzējuši arī darbību, lai veicinātu sociālo iekļautību um, aktīvākā veidā nākotnē. Arī nodrošināsim pārēju uh, cilvēkiem, kas ir vistrūcīgākie, lai viņi spētu Uh, piekļūt darba tirgumu vai pārkvalificēties, izmantojot ESF. Un izmantojot arī sociālās iekļautības pasākums, kas ir identificēti dalībvalstu programmās. Trešais tematiskais elements ir prasība piešķirt vismaz 10% līdzekļu jaunatnes nodarbinātībai īpaši attālinātiem reģioniem uh, bezdarba līmenis ir lielāks par vidēju rādītāju Eiropas Savienībā, vismaz 15%. Tur mēs piedāvājam 15% šim mērķim. Tātad attālākiem reģioniem ir lielāks finansējums piešķirts jauniešu nodarbinātības veicināšanai, jo šie cilvēki ir tālāk no nodarbinātības centriem un tad viņiem arī vajadzīga pārkvalificēšanās iespēja lielākā mērā kā citiem arī paredzēti, paredzēts sekt izdevums viņu ceļojumiem šiem mērķiem. Runājot par specifiskiem mērķiem, mēs atbalstām pašreizējo jaunas nodarbinātības iniciatīvu. Mm, mēs esam identificējuši problēmas pašreizējā periodā un tad eh, nākušu programmu veidojam, lai neatkārtot šīs pašas kļūdas. Ir paredzēts īpašs budžets jaunatnes uh, nodarbinātībai un paredzēts papildināts budžets uh, konkrētām vajadzībām. Mēs uh, prasījām dalībvalstīm, kādas ir vajadzības, un tad ir pārveidotas operatīvās programmas, lai tās atbilstu prasībām, ko izvirzējas F un tika ņemtas vērā arī rekomendācijas no Eiropas uh, revīzijas palātas auditoriem. Īstenošanas vienkāršošanas pasākumi ir uh, vispēcīgākais veids, kā veicināt fonda izmantošanu. E SF plus domājams turpinās sniegt finansējumu struktūrālām izmaiņā, izmaiņām personalizētiem pakalpojumiem dalībvalstīs. Un tāpat mēs ceram, ka programmējot eh, finansēm konkrētiem mērķiem, mēs arī panāksim labākus rezultātus pateicoties šiem pasākumiem. ESF Plus un citi ES fondi ir viens no pamata elementiem regula. Mums ir 7. panta pirmais punkts. Tur uzskaitīta virkne prasība, kuru aicinātas ir gan dalībvalsts, gan komisija nodrošināt koordinēšanu, papildināmību un saskaņotību starp dažādajiem ESF plus fondiem un citām Eiropas Savienības fonde iespējām un programmām. Ir jāveicina. Ja Uh, sadarbības starp iestādēm, kas parauda dažādos fondus. Te es, piemēram, varu sniegt piemēru par uh, patvērumu meklētāju integrācijas fondu. Dalībvalstīs ir operatīvās programmas, kas nedarbojas tiešā sadarbībā ar citā programmā, ar ESF plus programmu līdz ar to. Ir e, jāpadara darbība mērķiecīgāka pirms šīs programmas tiek sāktas Un svarīgi arī, lai cilvēki, kas ir izmantojuši patvaru meklētāju atbalsta fondu, pamazām uh, varētu izmantot SF plus uh, programmas. Jo ir paredzēts arī finansējums īpaši neaizsargātajiem bērniem un studentiem, kas arī vēlas izmantot Eiropas brīvās pārvietošanās iespējas. Mēs turpināsim uzturēt Eiropas sociālā fonda, fonda uh, Eh, pasākumu papildināmību un sazobi ar citiem fondiem. Reforma instruments SF plus ir vērsts uz to, lai novērstu jebkādas iespējamos trūkums, un eh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir paredzēts cilvēkiem, kas globalizācijas dēļ zaudēs savu darbu fonda mērķis ir panākt, lai šie cilvēki ātri atkal integrētos, atgrieztos darba tirgu. SF Plus regulāri uzsver partnerības lomu. Dalībvalstīm ir jānodrošina atbilstoša sociālo partneru, pilsoniskās eh, sabiedrības organizāciju līdzdalību. Tas pats attiec uz jebkuru eh, cilvēku, kuru skar eh, sociālās politikas. Er, izglītības un um, nodarbinātības politikas Eiropas Savienībā. Mēs aicinām dalībvalsts piešķirt atbilstošu finansējumu SF plus resursiem katrai programmai, lai veicinātu šo programmu ietekmi. Mēs neizvirzām prasības, kādām konkrēti jābūt šī programmām, taču mēs vēlamies, lai Visas dalībvalsts pievērš uzmanību nepieciešamai cieši sadarboties ar sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai mūsu politikas un pasākumi panāktu tos mērķus, ko mēs izvirsām. Mums ir īpaša prasība arī pret dalībvalstīm. Tām jāsniedz vēl lielāks līdzfinansējums kad dalībvalstis izstrādā sociālā novatorisma pasākums, un tas varbūt saistīts ar jebkuru no sociālajiem mērķiem, jo sociālā inovācija nav saistīta ar kādu konkrētu mērķi. To var īstenot gan izglītības jomā, gan nodarbinātības jomā, gan sociālās iekļautības jomā. Ir iespējams iekļaut sociālās inovācijas aspektu jebkuros pasākumos. ja uh, ir paredzēta kāda prioritāte dalībvalstī, tad arī var izmantot šeit sociālo novatorismu pasākumu finansējumu. Mēs aicinām dalībvalstis stiprināt novatorisko koncepciju, pievēršoties Eiropas Savienības līmenī atbalstītiem projektiem. Pagaidām tas vēl arvien nenotiek. Pašreizējā nodarbinātības sociālās sociālā novatorismu programma pašreiz ir ar ierobežotiem rezultātiem un dalībvalstis nav pārņēmuši so, šo pieredzi. Mēs uzskatām, ka mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai, lai tieši pārvaldīto programmu pieredze tiktu izmantota tieši arī attiecībā uz ASF plus fondiem. Tiešās un netiešās pārvaldības modeļi tiks izmantoti SF plus ietvaros. Ir uh, paredzēti operatīvie mērķi. Mēs pārgrupējam bijušās, uh, uh, bijušos mērķus jaunajā kontekstā. un mēs arī veicinām sociālo uzņēmēju darbību. Tas atbilsties ar plus mērķiem. Finanšu piešķirums mikro finanšu instrumenta kontekstā nākotnē nodrošinās budžeta garantijas investīcijām lielākos projektos. Būs arī iespēja izmantot sociālās investīcijas un būs noteikts minimālais um, budžets, kas nodrošina sociālās infrastruktūras aizsardzību. Tātad būs šāds budžets pieejams sociālajiem uzņēmējiem. Also... Um, ar veselību saistītie mērķi mm, tie turpina pašreizējos mērķus uh, un uzdevums ir tādas atbalstošās aktivitātes ES līmenī, To mērķis ir padarīt dalībvalstīs veselības aprūpas sistēmas izturīgas, efektīvas. Tiek arī veicināta um, vienlīdzīga attieksme pret visiem pacientiem. ESI mērķi un veselības mērķi būtībā ir ar to pašu mērķu auditoriju. Tad Tā ir tāda kopīgā daļa ESF plus regulā. Te mēs redzam, ka ir uh, tādi mērķi kā analītiskā aktivitāte, politikas īstenošana, uh, kapacitātes veicināšana, komunikācija un informācijas izplatīšana. Un geogrāfiskais aptvērums ir līdzīgs, ir tikai viena atšķirība, ka abiem modeļiem ir ES dalībvalstis un arī asociētās valsts un trešās valsts kā Eiropas ekonomiskās zonas valstis, um, priekšiestājas valstis, kandidātu valsts, ka tās ir identificētas un citas trešās valstis, starptautiskās organizācijas. Bet veselības um, jomai mums vēl ir arī sadarbība paredzēta ar kaimiņa attiecību valstīm. SF plus regulā ir pāns par komiteju izveidi. Ir komiteja SF, mērķība tā tiek veidot saskaņā ar uh, eh, līgumu par Eiropas Savienības darbības 70, 163. pantu. Šī komiteja uzraudzīs visu SF plus eh, mērķu īstenošanu. Komitoloģijas komiteja SF plus ietveros saskaņā ar dalīto pārvaldību, tiks izveidota saskaņā ar nākošo gaidāmo kopējo prasību regulu. Te ir nozīme tam, ka ir tā pati komiteja, kas nodarbojas ar visiem noteikumiem, kas tiek izstrādāt kopējo noteikumu regulas kontekstā. Paldies par! uzmanību un esmu gatava iesaistīties diskusijās. Ar prieku atbildēšu uz jebkuru no jūsu jautājumiem. Es domāju, šodienas diskusijas būs labs pamats mūsu nākošajām sarunām. Paldies! Paldies, Sukovas kundze! Jūs mums sniedzāt ļoti labu ievadu. Mēs šajā telpā pārstāvam nodarbināts un sociālo komiteju. Dažkārt mums ir problēmas ar citām komitejām, kurām mūsu darba kārtība šķiet tik interesanta, ka tās vēlas pārņemt mūsu darba kārtību. Taču saikne starp nodarbinātību un sociālo jomu ir mūsu kompetence, tā mums ir svarīga. Un mēs šīs abas jomas saglabāsim kopā, jo tam ir liela nozīme. Un jūs arī to uzsverāt savā ievadrunā. Bija interesanti gūt šo pārskatu, jo jūs izklāstījāt um, lietas, kas mums ir tu, tuvas būtiskas. Tagad došu vārdu referentei Lope Fontaņē kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikt komisijai par uh, šo izklāstu. Kā jau priekšstādātāja teica, priekšlasījums bija ļoti skaidrs un tas mums sniedz labu pārskatu un tad šis būs tas brīdis gatavot grozījums. Taču pirms pievēršos tekstam vēlos pievērsties, pastāstīt par bažām saistībā ar vispāriem noteikumiem un par to, kā tas skars Eiropas sociālo fondu plus. Tas īpaši attiec uz līdzfinansējumu samazināšanu gandrīz pazūda iepriekšējais finansējums jaunā ietvarā. No N plus 3 tas pazūda un arī no N plus 2. Tas ir jāpaturprātā taču. Tagad varu, vēlos spērt citu tēmu. Ir labāk jāievēro CSR Mūsu galvenais uzmanības objekts šeit ir sociālās politikas un Eiropas process, kas vadās no Eiropas semestra, mērķē uz vairāk programmu apvienošanu. Un tas varētu vienkārši process, kā komisijas pārstāv teica, un tad varētu vieglāk arī iesniegt pieteikumu uz fondu saņemšanu Taču ir jāatzīst, ka šis vairāk fondu sapludināšanas, programmas sapludināšanas process um, ir pamats bažām. Mums ir jānodrošina, ka specifiskie mērķi, kā piemēram jaunatnes eh, bezdarba samazināšana vai um, nabadzības samazināšana, ir jāsaglabā. Un mēs nepieņemsim to, ka šie mērķi vienkārši tiek izšķīdināti citu mērķu kontekstā. Runājot par jaunatnes bezdarbu, šis aspekts ir ļoti svarīgs daudzām dalībvalstīm. Man ir jautājums, kāpēc ir mainījusies pieeja pat labam. Līdz šim bija pieeja, kas balstās uz reģioniem, bet turpmāk būs uh, sadalījums pa dalībvalstīm. Vai tas varētu novest pie tā, ka tiek uh, atstāt novārtie, novārtā tie reģioni, kur ir augsts jaunatnes bezdarba līmenis. Tad, ja dal, dalībvalsts kopīgais bezdarba līmenis eh, nesasniedz 10%, kā ir noteikts. Tie reģioni, kur ir visaugstākais uh, jaunatnes bezdarba līmenis, arī parasti ir tie, kur ir augstākais vispārējais bezdarba līmenis un uh, tur ir arī grūti īstenot nacionālās programmas. Man uztrauc, ka līdzīgi varbūt arī fonda kontekstē. Tā kā priekšviekšējā finansējuma vispār vairs nav, tas nav paredzēts. Un tad dalībvalstīm eh, nākošajā finansēšanas fāzē ir jāsniedz vai lielāks finansējums, un tas var būt grūti. Un tad Nākošais aspekts - nabadzības izskaušana un sociālās neiekļautības izskaušana. Es esmu priecīga, ka komisija sākotnēji ir paredzējis piešķirt 25%, taču ar to tomēr varētu nepietikt tiem cilvēkiem, kas ir visvairāk neiekļauti. Tad es domāju, ka te būtu jāparas 2% vairāk, 25% plus 2%, jo viss neaizsargātākajiem cilvēkiem ir vajadzīgs šis finansējums. Jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī neatkarīgi no šīs dalībvalsts vidējā nabadzības rādītāja vai sociālās neiekļautības rādītāja. Un tad es domāju, ziņojumā ir atsevišķi jāatsauc uz ANO konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti. Ja nav šādas atsauces, tad būs ļoti grūti nodrošināt to, ka fondi atbilstoši tiek izmantot. Un saskaņā ar ES saistībām, kas saistīts ar šo so konvenciju, tas ir būtisks aspekts. Un vēl pēdējais, ko vēlos sacīt, sasaist ar līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pāntu. Gadiem mēs Eiropas Savienībā stāstījām, ka mēs vēlamies integrētu ilgspējīgu izaugsmi, taču mēs koncentrējāmies ar vien vairāk uz sociālajām nodarbinātības lietām. Mēs aizmirstām teritoriālos aspektus, bet tie ir ļoti svarīgi, kad ir runa par ekonomikas atvesļošanos integrētā veidā. Un kā jau jūs minējāt, Zukovs kundze, daļa no tā ir saistīta ar īpaši attālinātiem reģioniem un reģionu, kas ir visvairāk uz dienvidiem. Un tie, kas atnovārtā tādi reģioni, kas ir saistīti kas saskars ar demografiskām problēmām. Piemēram, mans reģions Spānijā, Aragona tiek uzskatīts par labi attīstītu, un tomēr mēs saskaramies ar lielu problēmu, ka mums trūkst iedzīvotāji un ar nevienlīdzīgu iedzīvotāju sadalību. Gandrīz visi dzīvo galvaspilsētā, un ja vēl jūs šo problēmu papildināt ar novecošanos, tad eh, lauku reģionos vispār eh, cilvēki tikpat kā vairs nav, Un tad man ir jautājums, vai komisijai ir paredzēta kāda īpaša pasākuma šāda veida reģioniem. Līdzīgi kā ir paredzēta pasākumi vis uh, tālākajiem reģionam, kas ir ziemeļos. Paldies! Paldies! Vai es rīkstot vārdu ciemērs kundzei? Ja neiebilstiet, jo ciemērs kundzei būs uh, mums drīz jāatstāj. Tātad, Ciemērs kundze, lūdzu, jums pāris minūtes kā referentei. Ja, mhm, das wollte falsch sein. Um, ähm, vielen Dank auch dafür, dass. Paldies, paldies par iespēju izteikties. Un paldies arī par šo interesanto prezentāciju par ESF e, sociālā fonda plus e, programmu. Daudz kas interesants te izskanēja. Dažādu fondu un programmu sapludināšana paredzēta, nu, pamatā. Nu, es domāju, ka tā ir pareiza doma, lai izvairītos no tā, ka ir kādu pasākumu un e, centienu pārklāšanās. Nu, ir svarīgi piesargāties Un skatīties, lai šiem fondiem būtu specifiski konkrēti mērķi, kas eh, nu, tad nākotnē neizpaliktu, bet drīzāk, lai mēs izmantotu iespējas eh, un tad, um, saplināt šos fondus un uzlabot sadarbību. Nu, interesanti bija tas, ko jūs um, kaut ko referents stāstīja, respektīvi. Nu, tika ieskicēta tāda darba programma, uh, Eh, kas varētu būt eh, visai interesanta diskusijās ar ēnu referentiem. Mēs noteikti par to turpināsim diskutēt. Līdz tam, kas izskanēja, vēlos eh, piebilst vienu tādu momentu, kas man izraisa bāžas. Proti, varbūt pārāk reti tiek diskutēts par to, ka ir jābūt uh, ciešākai sadarbībai starp uh, partneriem. Ir sevišķi privāto partneru, privāto institūciju iesaistē, jābūt aktīvākai. Es saskatu zinām risku, ka nu, ka vairāk tiks uzsvērts uh, programmu un projektu ekonomiskais aspekts, uh, Un, mm, līdz ar to nu, tieši sociālajā jomā mums taču jāskars ar cilvēkiem, kas, eh, kurus eh, nevar vienkārši mērīt, tā teikt, pēc, efekt, pēc eh, ekonomiskās efektivitātes parametriem. Un nu, tad nu, rodas jautājums, cik lielā mērā tad, tas var atstāt ietekmi uz projektu un programmu izstādi darbību. Ir svarīgi, lai sevišķi reģionālā līmenī partneri, kas tur darbojas, tiešām strādā pie konkrētām uh, šim reģionam raksturīgām problēmām, problēmu jomām, kas uzsver, ka lūk, te mums ir tās svarīgākās lietas, nevis, eh, nu, nu, ka kādas ekonomiskās lietas, un tad arī aktīvāk iesaistīties arī privāta eh, struktūras, jo pretējā gadījumā, nu, nu tiešām eh, jāstāsta, kā mēs varam izvairīties no, no tā, ka tiek uzsvērta tikai uh, ekonomiskie aspekti un, un izpaliek tāda demokrātiska partneru līdzdalība. Nu, lūk, to es vēlējos uzstāt. Nu, protams, turpmākajā darbā diskutēsim arī par citām lietām. Paldies! Trebēsijus skundze, ECR vārdā, lūdzu, jums iespēja izteikties. Paldies! Nu, un pateicos arī komisijas pārstāvē par jūsu um, vispusīgo izklāstu. SF plus interesanta programma. Es saprotu, ka Te tiks aplinātas dažādas eh, programmas eh, nodarbinātības, eh, sociālajā un veselības aprūpes jomā ar mērķi vienkāršot regulējumu. Manai politiskajai grupai, protams, tas visnotaļ iet piesirds. Efektīvāks un, un caurskatāmāks mehānisms ar savienībā vēl šim vēlams. Nu, domās, ka šis programmas, es nezinu, vai to var īsti panākt, vai Eiropas Savienībai būs lielākas iespējas tātad pieņemt lēmumus par to, kur izmantot līdzekļus, lai nebūs tā, ka nauda vienkārši tiks pārvesta no ziemeļiem uz dienvidiem, otrādāk, lai, lai stabilizētu eirozonu. Maksājumu uz uh, Vāciju caur ESF un, un, un sekretāriem te būtu jāsmazina. Nu, te skatos, ka tas viss ir eiro glābšanas virstinātājs sacīt. Un uh, Vācija trīskārt maksās par Brexit augstākas iemaksas, tālāk um, pārlieku liels, tātad uh, proporcionāli liels, liels zaudējumi Eiropas, tātad uh, uh, Vācijas ekonomikai, ko izraisīs Brexits. Līdzakļi šiem fondiem būtu jāpiešķir vismazāk tātad aizsargātajām personām, bet lai ne, tos nevajadzētu izmantot bēgļu atbalstam. Te politiskie mēķi tiek samest vienā katlā. Tos vajadzētu nodalīt. ESF plusai nevajadzētu pārņemt eh, dalībvalstu funkcijas, ko dalībvalsts nepietiekam veids. Nu, piemēram, vai valsts at ir atbildīgs par izglītības sistēmu? Nu, valstīm vajadzētu sagaidīt, ka tā šo atbildību arī pilda. Eiropas Savienībai šādos eh, pienākumos sajūties nevajadzētu atbilstoši 149. pantam. Šeit savienībai jāaprobežojas ar informatīviem pasākumiem. SF Plus kopumā ir pozitīva programma. Bet nu, visu šo procesu pagaidām mēs vērtējam kritiski. Nav skaidrs, kāda būs tā pievienotā vērtība. Paldies! Paldies! Tālāk. Uh... Ingarijas kundze, esam tev vārdā, lūdzu. Jungarijas kundze. Ja paldies komisijai, es aizstāju mūsu mm, referentu Brando Benifeinu. Mm. Tad, tad, tad viņš atvainojas, ka nevarēja būt klāt. Es ceru, ka mēs saņemsim arī prezentācijas eh, kopiju. Tas tiešām būtu ļoti noderīgi arī mūsu turpmākajās eh, diskusijās, arī mūsu politiskajā grupā. Un Brando man lūdza paust dažus uh, komentārus viņa vārdām. Jaunais fonds ESF Plus uh, ir domās tam, lai nodrošinātu Eiropas uh, saimnības turpmāku konkurētspēju globālajā tautsēmniecībā, jo sevišķi nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, labu izglītību, apmācību, veselības aprūpu, sociālu iekļaušanu. Un sociāla demokrātija uzskata, ka tās ir viens no augstākajām Eiropas Savienības prioritātēm tuvākiem gadiem. Nu, tādēļ būs eh, nu, tiešām svarīgi izveidot eh, ambiciozu un labi funkcionējošu regulējumu šajā jomā. ESF plus ir iecerēts, ka pamat instruments eh, Eiropas sociālo tiesību pīlāra materializācijai, un, protams, mēs to atbalstam, bet vienlaikus Mums ir vairāki neatbildēti jautājumi, pie kuriem būs um, jāpiestrādā šī priekšlikuma izskatīšanas gaitā. Svarīgākais no um, varbūt neatbildētiem jautājumiem ir tas, kas, kas saistās ar uh, ESF uh, plusa mēķiem un valstīm specifiskajām rekomendācijām, kā ir saspēles starp šiem abiem mehānismiem. Kā mums ir nodrošināt, lai Eiropas pusgada procesa ietvaros šīs valstīm specifiskās rekomendācijas patiešām ņemt vērā konkrētās laivvalsts eh, sociālās vajadzības. Kā tad to varētu šī procesa gaitā tiešām nodrošināt? Un otrkārt, eh, komisija ierosina nu, tādu adekvātu finansējumu līmeni SF eh, fondam, kas būtu jāpiešķir balstoties uz valstīm specifiskajām rekomendācijām, protams, SF plus specifisko mērķu kontekstā, bet uh, Mūsuprāt, tas izklausās tā nedaudz, da, nu, tā nedaudz patvaļīgi, ja tā varētu izteikties. Un, tā, cik es saprotu, pastāv, zinām, manevra iespēja, tur rīcības brīvība, te formulējot šos um, mēģus, un līdz ar to tas var izraisīt, zinām, neskaidrību attiecībā uz līdzekļu plānošanu, ne tikai attiecībā uz uh, līdzekļu apjomu, uh, Bet arī attiecībā uz to, nu, kādi, kādus pasākumus tad eh, varēs finansēt no šīs programmas. Vispēcot, ESF plus programma iezīmē būtiskas eh, izmaiņas. Izmaiņas eh, pieejām attiecībā uz jauniešu bezdarba apkarošanu. Šis temats, protams, ir tūs mūsu sirdīm, bet, kā jūs skaidrojāt, protams, arī, arī komisijas acīs tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet kad Jauniešu bezdarba iniciatīva pārstāja darboties un to aizstāja asignācijas 10% no nacionālajiem ESF plus resursiem, kas tiks atvēlēti jauniešu bezdarba apkarošanai. Nu, kā tad, tas lūk ir jautājums, ko es vēlos jums uzdot, kā tad mēs, kā mēs tiešām varēsim nodrošināt, ka finansējuma apjoms būs pietiekams eh, šim konkrētajam mēķim, kurš tiešām mums ir tik ārkārtīgi svarīgs. Lūk, tāds ir jautājums. Protams, ka cīņa pret eh, jauniešu bezdarbu, jauniešu bezdarbu apkarošanu būs mūsu prioritāte, un mums nešķiet, eh, ka mums nāktos varbūt, stiprināt atsaucas uz jauniešu bezdarbu garantijām tekstā, bet labāk Nu, neko daudz tur par šo jautājumu sacīts nav. Un tad atļaušos vēl savā vārdā uzdot vienu jautājumu. Es uh, esmu referenti par uh, CPR priekšlikumiem. Pēdējās prezentācijas daļā jūs uh, runājāt par komitoloģiju, tad par komitoloģijas procedūru. Kā tad um, Eiropas parlaments piedalīsies šajos procesos? Tad, ja viss tiek, tiek lemts šajās komitejās, komitoloģijas, uh, um, tad, tad um, vīzē, ja, tad, tad uh, nu, padomē, tur, protams, ir iespēja izteikties, bet kā tad parlaments tiks iesaistīts šajā komitoloģijas uh, procesā un lēmumu pieņemšanā par līdzekļu asignēšanu? Paldies! Thank you very much. Paldies! Alda grupas pārstāvis šeit nav ieradušies. Nu, ko tad tādā gadījumā? Došu vārdu Lamberts kundzei, kas pārstāv zaļos. Paldies! Eh. Izsakos mūsu ēnu referente Tērija eh, Renkis vārdā. Paldies eh, komisijai par sniegto prezentāciju. Un um, arī es uh, vēlētos saņemt šīs prezentācijas kopiju. Protams, nepaspēju visu te pierakstīt vai piefiksēt, tā kā tiešām būtu labi, ja mēs dabūtu prezentācijas kopiju. Vēlos atsaukties ne tikai uz uh, viedo intelektu, bet arī uz ekoloģisko, jeb zaļo izaugsmu. Nu, turbūt to vajadzētu vairāk šeit atspoguļot šajā fonā. Nu, protams, uh, komisijas pārstāvi par to runāja, bet, nu, programmā tas pārāk uh, plaši nav atspoguļots. Un kāds atbalsta arī referents sacīto, vairākās jomās ir vērojama pārklāšanās. 25% tiek asignēti sociālajiem jautājumiem, tas ļoti pozitīvi, vai to pietiks vai nē, nu, pat vēl būs jādiskutē. Bet arī mēs tam nobežījušies par to, kā līdzekļi vistrūcīgākajiem nu, izskatās, ka arī ir iekļauts šajos 25%, un tas nu nav īsti pareizi. Vēlamies pavaicāt, kādēļ komisija izvēlējās šo 2% robežšķirtni, nevis 4% kā vidējo rādītāju. Dai valsts taču ir ļoti atšķirīgs, kādēļ jūs prāt 2% ir pietiekams rādītājs. Un arī no kurienes tad nāks eh, šie līdzekļi? Tas, lūk, ir interesants jautājums, par ko mēs labprāt ar kopā ar referentu pārunātu. Tad eh, vēl mums eh, interesē tas, kā ESE e plus tiks saskaņots ar Eiropas pusgada procesu un valstīm specifiskajām rekomendācijām. Lai sociālā, sociālās jomas rekomendācijas gūtu lielāku rezonanci un tāpat arī saskaņošanās ar sociālā pīlāra mehānismu un, un ilgspējīgas attīstības mērķiem, varbūt to vai vairāk vai vajadzētu izcelt ESF plus. Un šajā sakarā mēs noteikti iesniegsim šāds tāds grozījums. Tāpat arī būtu jāparedz kaut kādi, kaut kāds drošības mehānismus, teiksim, garantijas, vajadzētu mācīties no dalību valstu kļūdām. Daudz tiek runāts par paraugu prakses apmaiņu, bet nevajadzētu aizmirst arī par to, ka būtu jāmācās no citām kļūdām. Uh, Sevišķi, ka nevajadzētu sniegt atbalstu nevienai patīvai programmai, kas pārkāp pamatiesības vai sociālo tiesību pīlāra um, principus. Vienlīdzības un antidiskriminācijas uh, jautājumi tiks iestrādāti šajās programmās. Tas ir labi. Un, protams, nekādā gadījumā nedrīkst uh, atbalstīt pasākumus, kas uh, savā ziņā stimulē segregāciju, sociālo iztumšanu jo nu, sevišķi runājot par uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Patreizajā programma procesā uh, šāds problēmas bija vērojams. Tāpat uh, jāskatās, vai mēs nevaram darīt ko vairāk, lai nodrošinātu vienkāršāku, vieglāku piekļuvu mazākām organizācijām. Nu, šai sakarā mēs iesniegsim grozījumus. Jautājums, kā stiprināt partnerības principu. principā jau te ir runa par uh, pilsoniskās sabiedrības lomu šajās lietās, un uh, te nu mēs nonākam pie jautājuma par 40. pantu otro daļu, kas mēs te rīkstā man te raksta priekšā. Kādēļ komisija nav iekļāvusi pilsoniskās sabiedrības organizācijas ESF plus uh, komitejās? Tad vismaz novērotāju statusā, kā tas pat labāk bauda, kādēļ tas nav konkrēti aprakstīts šajā priekšlikumā. Nu, mums, prāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Protams, ir vēl virkni citu jautājumu, par ko mēs iesniegsim grozījumus, bet eh, nu, tas, ko es pieminēju, varbūt eh, šobrīd um, svarīgākais. Paldies! Thank you! Paldies, Klabeša Bona kungs, jūs pārstāvjat ALDE referentu, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Es pārstāvu ESF plus referentu Jasenko Selimoviču kungu, kuram ir, kurš nedaudz ap, tā, apsēdzi šodien ir. Programmas apludināšana vienā, nu, pamatā šī doma ir, Aldis prāt, ir visai pozitīva. Svarīgākais, lai būtu elastīgums, sinerģijas efekts, efektivitāte un uh, vienkāršošana fondu izmantošanā. Un ESF plus uh, būtu elastīgi jāpielāgo dalībvalstu vajadzībām un īpatnībām un arī potenciālam lai mēs spējam to izmantot. Investīcijas eh, cilvēka kapitālā mums ir ārkārtīgi svarīgas. Tāpat mums arī svarīgi ir eh, saglabāt tādus principus kā dzimuma līdztiesība, vienlīdzīgas eh, tiesības, vieda, ekoloģiskāka un oglekļa ziņā zemāka, pie, mazāk piesārņot Eiropu. Jaunatnes bezdarba iniciatīva. Nu, kā atsevišķi fonds tā īsti labi nestrādājam. Tad ir jāmeklē alternatīva veida, kā risināt šo izaicinājumu, lai tas uh, reāli panākt vēlamās izmaiņas. Mēs vēlamies, lai SF Plus teiktu pieskaņots Eiropas semestra procesam. Un uh, šo principu mēs uh, no Alnas puses diskusiju gaitā konsekventi aizstāvēsim. Lielbritānijas eh, izstāšanās no Eiropas Savienības ir vēl viens izaicinājums, un tāpēc jāmeklē papildus sinerģijas efekti ar eh, kapacitātes eh, palielināšanu, darba, mobilitāti, migrāciju un tā tālāk, lai tas viss kļūtu par mūsu jaunajām prioritātēm. Runājot par FEAD. Nu, ir svarīgi, lai FEAD līdzekļi papildinātu dalībvalstu pašu schēmas un nevis aizstātu tās. Es uzskatu, ka tiem jābūt kā papildus pasākumiem eh, materiālai palīdzībai. Materiāla palīdzība, piemēram, pārtiks, paciņas. Nu, īstermiņā jau tas atrisin kaut kādas problēmas, bet ilgtermiņā jau problēmas sakni paliek, struktūrālās problēmas eh, paliek. Sociālās iekļaušanas eh, sekmēšana ir ārkārtīgi svarīga, un šeit un īpaši iet pie sirds tas, ka ir paredzēts stiprināt migrantu, romu un trešo valstu pilsoņu integrēšanu mūsu sabiedrībās. Nu, tomēr vienlaikus jāturprātā tas, ka te ir vieta dalībvalstu kompetencija. Un šeit jāievēro dalībvalstu atbildība un kompetence lemt par eh, veselības aprūpes eh, eh, sistēmas izveidi. Tātad šeit pasākumiem tikai jāapvild, un dalībvalstu pasākums pats attiecas arī uz cīņu pret sociālo izsumšanu un, un nabadzību. Tā pirmām kārtām ir dalībās kompetence. Un, un līdz ar, proti, kā tad šos eh, izaicinājumus risināt, par to ir jālem pašām dalībvalstīm, un ESF plus tur ir tikai jāpildina dalībvalstu pasākumi. Ar nepacietību gaidu ziņojumu projektu. Noteikti piedalīsimies eh, tā apspriešanā, iesūtīsim arī uh, savus grozījumus, bet kopumā esam noskaņoti konstruktīvi, jo uh, komisijas priekšlikums ir vērtīgs, ir svarīgi pie tā piestrādāt. Nav šaubu, ka mūsu reference eh, būs noskaņots konstruktīvi un vēlēsies tikai uzlabot šo priekšlikumu. Paldies, neredzu, ka, ka e FDD kāds pārstāvs būtu ieradies, kas aizstāja Lauru Agēju. Neredzu arī, ka būtu ENF pārstāvi ieradušies, ne? Nākam nav. Nu, ko tādā gadījumā paldies. Ja? Eh, No nu, referents kundze, vai jūs vēlētos vēl teikt kaut ko, kādus noslēguma vārdus, kādu rezumējumu? Nē, paldies, saka referente. Nekas daudz piebilstams man nav, es labprāt uzklausītu komisiju. Nu, ko tad tādā gadījumā vārds komisijai? Uh, uh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, protams, saprotu, ka. Uh, um, Eh, jūsu darba kārtībā viena no prioritātēm ir cīņa pret jauniešu bezdarbu. Mums eh, komisijā ir tāpat, un mēs jums to garantējam. Bieži vien parlaments mūs eh, pavisam nesen arī kritizēja par to, ka īstenošana nenorisinās tik raiti, kā mēs to vēlētos. Mēs vēlamies, protams, lai jaunieši varētu arī iegūt labāku izglītību un tādā veidā uzlabot savus iespējas darba tirgū. Uh, Mēs katrā ziņā jauniešu um, darba iniciatīvu nesamazinām ne pēc apjoma, ne pēc finansējuma. Mēs turpinām uh, to atbalstīt, un nākotnē ESF plus šeit būs ļoti būtisks instruments. Uh, šeit gan ir uh, izvirzīti arī papildus noteikumi, arī monitoringa jomā, lai varētu garantēt patiešām tādu ļoti labu projektu īstenošanu. Mums arī uh, citreiz ir jāizšķiras, uh, ar ko finansēt uh, šos projektus, vai ar uh, jauniešu nodarbinātības schēmas palīdzību, vai, un citreiz arī tur dalību valstīm ir iespēja iesaistīties finansiāli. Mums ir uh, jāparūpējas, uh, lai tie, kas ir ilgu laiku bijuši bez darba, varētu atkal atgriezties darba tirgu vai nu uh, pa izglītības vai uh, tiešas nodarbinātības ceļu. Uh, Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas budžets ir atsevišķs. Mums, protams, arī ir jādaudzina tas, ko esam paveikuši. Mēs eh, pirmām kārtām, protams, palīdzam tām valstīm, kur jauniešu bezdarba rādītāji ir augstāk par vidējajiem, tiks izmantoti vismaz 10% no um, ESF plus līdzekļiem, lai šos jauniešus uh, varētu atkal uh, iekļaut darba tirgu. Tie būs vairāk miljārdi eiro un uh, būs uh, dalību valstīm arī mērķi obligāti, uh, zinām, daļa budžeta būs jāatvēl, uh, lai integrētu atpakaļ jauniešu darba tirgu. Bija 20 dalību valstis. Uh, Eh, kurām vajadzēja īpašu palīdzību kādreiz, tad, kad programma tika uzsākta, tagad eh, to skaits ir sarucis līdz 11 eh, un nākotnē ir paredzēts pāriet uz 10 dalību valstīm. Un līdzekļu daudzums būs gandrīz nemainīgs, būs tā tad vairāk arī pūliņu jāveic, lai palīdzētu tiem, kam palīdzēt ir visgrūtāk vai kas ir pārāk ilgi jau bijuši neaktīvi. uzskatām, ka fonda um, izmantošana nav tik cieši saistīta ar tā nosaukumu, bet gan uh, mērķiem, kam tas ir gal galā izveidots. Mēs runājam par daudziem jauniešiem, uh, kas ir bez darba dažādu iemeslu dēļ, visiem ir jābūt eh, vienādai līdztiesīgai piekļuvai nodarbinātībai, ņemot vērā viņu iemaņas un profesionālas kvalifikācijas. Mēs eh, visas dalību valstis šajos centienos eh, atbalstīsim, neskatoties uz to, vai jauniešu bezdarba rādītāji ir virs vai zem vidējiem ES. Kā Eiropas pusgada process tiks sasaistīts ar programmēšanu? Uh, Un kā varētu garantēt, ka apzinātie izaicinājumi gan semestra ietvaros, gan arī uh, valstu ziņojumos tiek pietiekami labi ņemti vērā. Šie īstenībā valstu ziņojumi, valstīm specifiskās rekomendācijas ļoti labi atspoguļo tos izaicinājumus, kuru risināšanā labi var palīdzēt Eiropas sociālais fonds. Komisija ir paredzējusi arī sagatavot mehānismu 2019. gada um, Eiropas pusgadam ar detalizētāku analīzi, kas tiks piedāvāta dalību valstīm specifiskajos ziņojumos. Tas viss tiek sākumā rūpīgi izveitīts komisijā, saprotot, kur. Um, Visvairāk trūkst investīciju, kurās jomās, un uh, piedāvājot arī Eiropas budžeta ieguldījumu, lai varētu šos trūkumus risināt valstu specifiskajos ieteikumos ir uh, gan runāts par investīciju trūkumiem, investīciju deficītu un kurās jomās to visvairāk trūkst, un tiek piedāvāts arī, kā uh, šos trūkumus novērst. Mēs, protams, uh, dalību valstīm eh, skaidri un gaiši pateiksim, kas no tām tiek sagaidīts, ņemot vērā arī specifiskajos ieteikumos norādītos trūkums. Mēs saprotam, ka ka arī redzējums var atšķirties. Varbūt tas, kas dalību valstīm liekas akūtāk, tik akūti nešķiet komisijai, bet mēs katrā ziņā turpināsim sarunas, turpināsim aktīvi kontaktēties ar dalību valstīm. Komisija uzskata, ka ES līmeņa mērķi ir, protams, jāfinansē no ES budžeta, to sasniegšanu, pareizāk sakot. Uh, Subsidaritāte netiks pārkāpta, dalība valstis, protams, varēs turpināt eh, darboties eh, savā jomā, sociālās politikas jomā un, piemēram, arī veselības aprūpas eh, jomā. Mēs ļoti labi zinām, kur atrodas subsidaritātes robežas. Dalība valstis pašas varēs ieguldīt naudu, ja redzēs tur tādu skaidru papildu vērtību. Mēs protams, dalību valstīm palīdzam nākot tālāk ar savu budžetu, nemēģinot aizstāt dalību valstu budžetu un izdevums konkrētās jomās. Ja Eiropā ir 118 miljoni e, cilvēku, pirms diviem gadiem vismaz tā bija, kas eh, atrodas uz nabadzības uh, e, riska un kam draud sociālā atstumtība, nu, tad mēs nevaram būt uh, pasīvi. Ir jāmaina attieksme dalību valstīs, un arī pat ar ierobežotiem līdzekļiem var panākt ļoti daudz, kaut vai mainot domāšanas veidu. Mums ir jādomā, kā pirmām kārtām palīdzēt vis uh, cilvēkiem, kas ir visgrūtākajā situācijā šiem cilvēkiem ir jāpalīdz ikdienā, ir arī dažādas organizācijas mūsu partneri, kas uh, var piesaistīt citus donorus, lai šiem cilvēkiem palīdzētu ikdienas dzīvē, izmantojot uh, papildus uh, sadalīšanas mehānismus. Tāpat tiek arī piešķirts pabalsts bērniem, uh, nestigmatizējot viņus, ja viņi nāk no īpaši nabadzīgām ģimenēm, ja, piemēram, arī bērniem nav iespējams pusdienas um, nodrošināt, mēs uh, palīdzam, ir brīvpusdienu programmas, un tas netiek īpaši daudzināts vienkārši, lai šie bērni nejustos neērti. tiek piedāvāts nevien, uh, ma, ne, tiek piedāvāt nevien materiāla palīdzība, bet mēs arī uh, Eh, piedāvājam cita veida palīdzību, ir citi projekti. Mēs uzsak, uzskatām, ka eksistences atbalsts īstermiņā nu nekāds augļus nenesīs, ja šiem cilvēkiem netiks piedāvāta tāda tālāka perspektīva, uh, reāls nākotnes izredzes, arī uh, sniedzot viņiem konsultācijas, ko viņi paši var darīt, kas ir viņu pašu spēkos, lai uzlabotu savu dzīvi. Sociālās iekļaušanas pakotne arī šeit ir ļoti būtisks instruments un to iespējams uh, iekļaut dalību valstu nacionālā sociālā, nacionālajās sociālā atbalsta programmās. dalību valstīs ir tagad 25, 20% no līdzekļiem asignēti eh, palīdzībai sociāla līmenī. Dažās valstīs eh, šis skaitlis ir zemāks, un aptuveni 4 miljārdi tiek piešķirti dažādām uh, programmām, uh, sociālās iekļaušanas um, atbalsta programmām, un 2% ir minimālais uh, apjoms. Uh, un div, 2% vismaz tā tad ir jāatvēl tām aktivitātēm, kas saistītas ar FEAD izmantošanu. Protams, ir arī jāievēro visas konvencijas, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti. 67.2. pantā ir noteikumi attiecībā uz atlases kritērijiem, kas nozīmē, ka dalību valstīm uh, ir uh, jāgarantē, lai visas programmas tiktu īstenotas saskaņā ar antidiskriminācijas direktīvu un pamatiesību hartu. Tad, kad uh, tiek uh, izvirzīti atlases kritēriji, uh, viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir antidiskriminācija, pilnīga līdztiesība, arī apsvērumos ir atsaucis uz pamatiesību konvenciju, un tas tiks iekļauts arī visos jaunajos likumos, kas tiks izdoti šajā jomā. Ja mēs runājam par integrētu, ilgspējīgu izaugsmi un to, kādas ir atšķirības starp dalību valstīm, Saprotam, ka situācija nav viendabīga it visur. NAC divi eh, reģioniem ir eh, jāpievērš īpaši uzmanību, ņemot vērā sociālo un teritoriālo attīstību. Ir pat atšķības starp dažādiem reģioniem viens valsts ietvaros, eh, nemaz nerunājot par dažādām valstīm. Veidojot sociāli ekonomiskās attīstības programmas, mēs mēģināsim apzināt, kā garantēt pietiekami labu līdzsvaru dažādās teritorijās, nevien runājot par iespējamo piekļuvi tām un vajadzībām, kas cilvēkiem ir katrā atsevišķā reģionā, bet arī paturot prātā sociālo līdzsvaru un demografiskos rādītājus. Visā Eiropā ir tagad uh, reģioni, no kuriem cilvēki dodas prom. Tādēļ reģioniem pirmām kārtām eh, zemākajā pārvaldības līmenī vajadzētu rūpēties par situācijas uzlabošanu, ieviešot eh, visnepieciešamo pasākumu gāmu. Jārunā par ultraperifēriem reģioniem, par mazapdzīvotiem reģioniem, uz tiem attiecas NUC divi uh, eh, līmeņu pasākumi. Cīmers kundze jau ir devusies prom. ir arī uh, cieša sadarbība monitoringa komitejās, ko ir jāizveido dalību valstīm, lai novērotu, kā tiek īstenotas programmas, tiek izvērtēta to efektivitāte. Tam ir jānotiek uh, saskaņā ar. Uh, civilās pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm un arī ar tiem, ko šīs programmas vistiešākā veidā ietekmē. Mēs eh, šo partnerību, protams, eh, turpināsim uzturēt arī nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu, protams, eh, izmantot arī demokrātisko kontroli, cieši vērojot, kā līdzekļi tiek iztērēti atbilstoši noteiktajām programmām. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ESF e komitejai ir ļoti būtisks. Uh, sadarbības partneris, tas ir atrunāts arī līgumos. Mēs allaž esam gatavi sazināties ar organizācijām, pat ja organizācijas pirmām kārtām ar mums, ir pirmās, kas ar mums kontaktējas. Mums ir vienmēr bijuši cieši sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ar uh, valsts iestādēm. Mēs uh, saprotam, ka tādā veidā var iegūt daudz būtiskas informācijas, arī, piemēram, ja plānošanā kaut kas ir jāmaina vai jāpielāgo. Um, specifying... Mēs nenosakām konkrētas uh, nenosakam, kādas summas būtu jāatvēl tieši migrantiem veltītajām programmām. Mēs uzskatām, ja cilvēkiem ir uh, likumīgs tiesības uz, uzturēties kāds valsts uh, teritorijā, nu nevajag viņiem piekarināt birku kā tādai konkrētai sabiedrības grupai. Uh, Es domāju, ka integrāciju vislabāk var veikt ar vietējo iedzīvotāju palīdzību, un jā, neapšaubām trešo valstu pilsoņiem ir nepieciešams īpaši finansiālais atbalsts, piemēram, lai viņi varētu iet valodu kursos un arī apgūt dažādas eh, institucionālās peripētīs attiecīgajā valstī bet eh, patvēruma un migrācijas fondā būs eh, īpaši asignēti līdzekļi tieši šiem mērķiem, lai labāk varētu palīdzēt eh, bēgļiem integrēties konkrētā dalību valstī. Ja cilvēkam ir tiesības uh, uzturēties kādā valstī, tad viņam ir arī jābūt pilnīgai līdztiesībai, gan runājot par um, veselības aprūpu, izglītību un arī piekļuvu darba tirgumu. Te nevajag tā īpaši izdalīt, vai tie ir migranti vai nē. Šķiet, ka es jau izskaidroju, eh, kas notiks ar ESF plus nākotnē, kā programmas eh, tiks finansētas, kāda priekšnosacījuma jāizpilda. Dalību valstīm ir ļoti precīzi jāapzina, kuras vadlīnijas attiecas uz investīcijām, kur, kurās jomās visakūtāk trūkst investīciju un jāapzina, eh, cik daudz ESF plus līdzekļu um, jāizmanto, lai cīnītos pret galvenajām problēmām. Ir tādas dalība valstis, kur ir ir valstis, kur šie specifiskie ieteikumi ir ļoti, ļoti detalizēti, pilnīgi līdz pēdējiem sīkumam izstrādāti, un citur tie ir atkal vispārīgāki, jo, kā jau teicu, situācija nav homogēna. Ir arī īpaši instrumenti reformu veikšanai. Tas ir jauns instruments. ja ir grūti aplēst uh, finansējuma apjomu konkrētajām reformām, ir jābūt tādai diferencētai pieejai, ņemot vērā, uh, ko ir iespējams finansēt ar ESF plus līdzekļiem un ko ar citu naudu. on the Comitology Committee, in fact, in the... Paldies. Ja runājam tagad par komitoloģiju, tiek ļoti daudz pieminēti arī deleģētie tiesību akti. Mums ir jāizmanto komitoloģijas procedūra, bet tā ir kopīgā pārvaldība. E SF plus kopīgā pārvaldība. Mēs piedāvājam sadarbību starp ESF plus komiteju un darba grupām. Ja mēs runājam, piemēram, par veselības aprūpas programmām, ir arī vadības grupa, Sante ģenerāla direkcija ar to sadarbojas tiešā veidā, diskutējot par galvenajām prioritātēm šajā jautājumā. Mēs turpinām sadarboties ar ESF plus darba grupu. Mēs šeit neesam paredzējuši deleģētos tiesību aktus, tādēļ šajās konkrētajās jomās komitoloģija nav jāizmanto. Tika pieminēta vienkāršota piekļuve mazām organizācijām. Mēs mēģinām visu lielā mērā vienkāršot, lai arī īstenošana būtu vieglāka. Un vienkāršošana ir uh, jāīsteno arī runājot par uh, konkrētu finansējumu līmeni, konkrētu finansējumu. Ja jūs, piemēram, saņemat uh, visai ierobežotu finansējumu, tad uh, nevajag, protams, visiem birokrātijas liekločiem iet cauri tādu mazākām organizācijām. Mēs piedāvājam vienkāršot procedūru. Tas attiecas uz pilnīgi uh, visiem fondiem, un mazākas organizācijas varēs tad pieteikties uz pretendēt uz finansējumu uh, uh, nesot uh, tādu vieglāku birokrātisko nastu. Es runāju arī par nacionālām kompetencēm. Te nevajadzētu būt uh, arī uh, nekādai dubultošanai. Mēs vēlamies uh, patiesi palīdzēt dalību valstīm. Tām ir jāsaprot, ka sociālo, sociālā pīlāra tiesība īstenošana ir viņu tiešā kompetence. Mēs dalību valstīm vēlamies palīdzēt materiāli, lai tās varētu veidot sociālāku Eiropu, kas domā par sociālo konverģenci ar virzību uz augšu. Mēs nevienam atbildību negribam atņemt, vienkārši piedāvājam finansiālo palīdzību. Paldies! Paldies par visām jūsu atbildēm un faktiem, ko mums esat sniegusi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. septembris, 2012. un pirms tam mums būs prezentācija komitejā ziņojumu projektam, un tad izskatīsim to no 29. līdz 30. augustam, un tad cerams, ka varēsim par to balsot novembrī, novembrīgās. Tāds ir darba grafiks. Jūs mums sniedzāt daudz atbildes, un arī vielu pārdomām un izvērtējumus kas ir svarīgi mūsu darbam šai komitejām. Un eh, jūsu prezentācija tagad ir atrodama Nodarbinātības komitejas tīmekļa vietnē. Tātad varat to uzmeklēt, tūlīt pats pēc šīs sanāksmes. Nākošais, kad tiksimies, būs 29. augusts. Patiesībā nemaz tik ilgs laiks, līdz tam vairs nav palicis. Uh, Mm. Es pēc tā jau tagad ilgojos tagad, ču, ilgojos tāpat arī pēc brīvdienām, dažām nedēļām brīvdienu, kas mums būs paldies tūkiem, kas ir bijuši mūsu atbalsts šo sanāksmu laikā. Es jums visiem novēlu vienkārši brīnišķīgu vasaru. Paldies!